ο κύριος Πρόεδρος. That was beautiful. Thank you so much. Mr. Combenet, you have to repeat this now. <laughs> no, in the original, alla langue originale. Io longo. Alla longo. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε επανάληψη της συνεδρίας. Dāmas un kungi, mēs atsākam mūsu sēdi ir protokoli un teksti, kas ir apstiprināti, vai ir kādā, eh, kāda novērojuma šajā sakarā. Ļoti labi, ja novērojuma nav, tādā gadījumā protokolus mēs apstiprinām. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas vicepriekšsēdētājs augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Izraēlas militāro operāciju pret humānās palīdzības flotili un gāzes sektoru blokādi. Es gribētu lūgt augstai pārstāvēji Aštons kundzei ņemt vārdu. Priekšstādātāji, godātie deputāti, šis ir nozīmīgs debats par gāzi. Mēs runājām par traģiskajiem uh, notikumiem un to sekām, un es esmu nemitīgi sazinājusies ar abām pusēm. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums Eiropas Savienībai, un tas ir acīm redzam no dažādām rezolūcijām, kas ir iesniegts. Es gribētu no paša sākuma uzsvērt tas, kas notika jūrā pie gazas, ir nepieņemami. Mēs to paziņojām uzreiz ļoti skaļi un skaidri. Deviņi cilvēki mīra starptautiskos ūdeņos, tādos apstākļos, kuros ir nepieciešams veikt izmeklēšanu. Izmeklēšanu, kurā izrēliešu, palestīniešu un uh, Turcijas iedzīvotāji var ticēt. Un tāpēc ir nepie... Izraela ir izveidojusi neatkarīgu komisiju, kurā piedalās arī divi starptautiskie novērotāji. Tas ir solis uz priekšu, bet Eiropas Savienība cieši sekos līdzi komisijas darbam un uh, rezultātiem pirms nāks klajā ar secinājumiem. Uh, Militārais uzbrukums flotilai ir eh, piesaistījis pasaules uzmanību. Tas ir bijis traģisks uzbrukums, bet mums ir jāatgādina sev, kāpēc šī flotila pirmkārt devās uz gāzes sektoru. Galvenais iemesls ir, ir briesmīgais gāzes liktenis, kas šobrīd eh, joprojām ir aktuāls gāzes iedzīvotājiem. Pirms trīs mēnešiem kā pirmā politiķa, kas ir eh, no Izraels puses iebraukus Gazā vairāk nekā gada laikā. Es pat to redzēju savām acīm, tas bija šokējoši. Dzīvojot vienā no modernākajām valstīm pasaulē, cilvēki pārvadā ar um, ratiem preces. Izrēlā ir uh, pasaules klases universitātes brīnišķīgas sistēmas, bet tajā pašā laikā turpat um, daudziem cilvēkiem tiek liekt pamat izglītība ir nepieciešams uzbūvēt jaunas skolas, slimnīcas, mājokļus un sanitārās iekārtas. Tā ir dīvaina situācija kur eh, atļauj ievest eh, miltus un margarīnu, bet eh, etiķu šokolādi un svaigu gaļu neļauj iemest. Blokāda liedz, liedz īstenot rekonstrukciju, un blokāda arī nav efektīva, un tā darbojas pretējā virzienā. Daudzas preces tiek ievestas caur nelegāliem tuneļiem, ties tās nenonāk pie cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Blokāde dod spēku Hamas un uh, Līdz ar to šī darba kārtība ir pilnīgi savāda, citāda un uh, sāsina spriedzi. Līdz ar to arī Izrēlā netiek nodrošināta lielāka drošība caur šo blokādi, un no tā izriet divi vienkārši jautājumi. Kā mēs varam palīdzēt uzlabot gazas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, un kā mēs varam raudzīties, lai Izrēlas iedzīvotājiem tiktu garantēta drošība? Ja mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem kopā, tad mums izdosies, ja atsevišķi, tad neizdosies panākt neko. Mums ir jāuzņems iniciatīva, jāveic konkrēti pasākumi, lai risinātu gāzes krīzi un jāizmanto to kā katalizatoru mieram šajā reģionā. Nebūs viegli atrast vienošanos, ir nepieciešama sadarbība gan no Izraels, gan no Palestīnas iestāžu puses Eiropas Savienība un citi jau ilgi ir aicinājuši izbeigt blokādu, bet politiskie parametri ir mainījušies, apstākļi šobrīd ir citādi. Pirmkārt, mums ir jāatver robežu punkti, lai palīdzības organizācijas un civili iedzīvotāji varētu normāli iekļūt Gazā. Tas ir saskaņā ar ANO drošības padomas rezolūcijām, bet vissvarīgāk. 2005. gada vienošanās tekstā bija jau ierakstīts šis, šis nolīgums ir galvenais pamats. Ir otrkārt šīs produktu sārasts, kurā šobrīd ir norādīts preces, ko drīkst ievest, būtu jānomaina ar tādu sarakstu, kurā būtu norādīts preces, kuras nedrīkst ievest. Es ceru, ka no tām diskusijām, kas man bija, izrieties darbs pareizā virzienā. Treškārt, Eiropas Savienībai ir cilvēki, kur, kur veids misijas reģionā, un to varētu vēl pastiprināt. Uh, ir jāpārstruktūrizē mūsu misija vai ir jāizveido jauna. Mēs citīgi strādājam, mēs esmu izveidojusi darba grupu, lai sasaistītu kopā visus uh, attiecīgos departaments un ekspertus, un mēs piekdien tiksimies un raudzīsimies, kā vislabāk varētu dot savu pienesumu tādu risinājumu panākšanai, kas palīdzētu gazas iedzīvotājiem un, iz, un mazināt Izraels bažas. Uh, Gāzas blokādes izbeigšanai varētu, vajadzētu palīdzēt eh, nēst mieru, un eh, mums ir jāstrādā, lai apvienotu Jordāns ups rietumu krastu un gāzes sektoru, un tādā pašā veidā mums arī jāpalīdz samierināties eh, Palestīnas iedzīvotājiem. Tas ir ļoti uh, nepieciešams divu valstu risinājumu panākšanai, kas joprojām ir mūsu mērķis. Ir pozitīvi, ka mums ir izdevies saglabāt Izraels un uh, Palestīnas tuvināšanās sarunas, un mūsu partneri tiešām ir pelnījuši atzinību par to. Kvartetam būtu jāspēlē ļoti nozīmīga loma, jānorāda virziens kolektīviem pūliņiem, lai izbeigtu gazas bīstamo izolāciju un strādāt miera labā visā reģionā. Un es zinu, ka šis parlaments man piekritīs. Paldies! Paldies, Aštons kundze. Mēs pārējām pie runātājiem politisko grupu vārdā. Un vispirms Tautas partijas grupas vārdā Kasolīdes kungs uz pusotru minūti. Should... Paldies, priekšsēdētāji. Ja kādam ir jāuzstāj uz eh, objektīvu, ticam, caurskatām izmeklēšanu starptautisku lēmēstāžu uzraudzībā, tad tā ir jābūt Izrēlēji. Pirmais solis pareizā virzienā eh, tika izlemts no Izraels puses, bet ir jādara vairāk, lai iedvestu uzticību starptautiskajai kopienai. E, Gazas blokāde ir jāceļ. Prezidents Obama paziņoja, ka tā nedrīkst turpināties. Hamas ir vienīgais, kurš gūst labumu no šīs blokādes. Tas e, gūst labumu no kontrabandas aktivitātēm caur daudzajiem tuneļiem, e, kura labumi tiek izdalīti tikai tiem palestīniešiem, kuri atbalsta Hamas. Vesela iedzīvotāju uh, Eh, grupa cieš no tā. Savukārt eh, Izraels karavīrs Gilats Šalits vēl aizvien tiek turēts gūstā. Aštonis kundze, mēs esam pārliecināti, ka jūsu uzdevumi ir jābūt koordinēt un atbalstīt tos starptautiskos spēlētājus, kuri eh, strādā, lai atkal atvērtu sauszemes robežu pārēju punktus un lai varētu atvieglot preču tranzītu. Tāpat arī ir jādomā par palīdzības sniegšanu un rekonstrukciju. Un par pūliņiem, kas ir jāpieliek, lai samierinātu dažādās palestīniešu frakcijas, kas ir jāintensificē, un ir jāatgūst e, starptautiskai kopienai kontroli pār gāzu. Un ir arī jāņem vērā Izraels centieni. Paldies! Paldies! Tālāk eh, sociālistu demokrātu vārdā Dekaizers kundze uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, es šodien nevēršos ne pie Aštonas kundzes, ne pie priekšsēdētāja. Es vēršos tiem, kuri mani klausās, Marmaras flotiles eh, aktīvistiem, kas ir sēžzolē. Mēs jūs esam pievīluši, mēs jūs esam nodevuši līdz pēdējiem brīdim, līdz pat uzbrukuma naktī. Un es skatos uz vēstījumu pēdām eh, savā mobilajā telefonā. Jūs mums zvanījāt, jūs gaidījāt, ka mēdī, ka Eiropa jūs aizsargās, un jūs gaidījāt veltīgi. Jūs palikāt vieni paši bez ieročiem pretī karavīriem, kuriem bija dots rīkojums šaut. Un jūs meklējat taisnību, bet starptautisku taisnību, neatkarību. Jūs neusticaties Izraēlas tiesiskumam, pat eh, starptautisko novērotāju pavadībā, jo jūsu draugi ir tikuši nogalināti, jo nekavējoties Izraēla nu, aizvāca visus eh, liet, eh, visliecības par uzbrukumiem, konfiscēja fotoaparātus, datorus, kameras, uh, Un trīs dienas vēlāk nāca klajā patē ar savu uzbrukuma versiju, ar attēliem, kas to atbalsta. Izraela pret jums izturējās kā pret teroristiem. Jūs eh, aizturēja sagūst, ielikt cietumā, pat piekāvi, jūs neko nevarējāt darīt. Jūs meklējat taisnību, kurai jūs varēsiet ticēt. Un šodien jūs vēlaties lai gāzes aplenkums tiktu atcelts, nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem. Es jums svinīgi solu, mēs jūs vairs nepievilsim, Aštonas kundze, neatbildiet man. Atbildiet viņiem. Viņi uz mums skatās. Tā kā mēs vienmēr skatīsimies ar viņu neticīgajām acīm, uz tiem, kuri ir samaksājuši ar savu dzīvību par savu cilvēcisko pārliecību. Eh, Parlamenta rezolūcija nosoda uzbrukumu, pieprasa starptautisku izmeklēšanu un blokādes atcelšanu, bet parlaments rīt pieprasīs nodrošināt taisnīgumu. Ja mēs to aizmirsīsim, tad simtiem flotīles, Marmaras flotīles dalībnieku mums to atgādinās. Paldies, un tālāk liberāļu vārdā Rinaldi Kungs. Mēs pieminam um, flotīlas upurus, bet tāpat mēs domājam arī ar Izraelu. Mēs domājam, ka lielākā daļa starptautiskās sabiedrības izturs par šo notikumu kritiski tieši tā iemesla dēļ. Un uh, mums ir jābūt gataviem uzklausīt Izraels domas, un uh, mēs nedrīkstam pārtraukt dialogu. Ideja par to, ka trūks drošības, ir vairāk eh, iedzi, Izraels iedzīvotājiem, ne tik daudz valdībai, un to var saprast, bet tajā pašā laikā mēs arī vēlamies, lai Izraelai tiktu nodrošināta drošība un labklājība, un arī morālā ziņā, un tāpēc mums būtu jāuzklausa arī Izraels domas, to motivē miers, un, eh, to, un mēs jau gadiem ilgi neesam varējuši saprast Izraels valdības politiku. Šis nebija izolēts incidents. Uh, uzbrukums flotilei un eh, arābu padzīšana no mājām Austrum Jeruzālēmē, tas, gāja, tas, tas notika vienlaikus. Un eh, arī dažādas konfiskācijas gazā iet roku rokā. Tas viss ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām, tas viss stiprina ekstrēmismu abās pusēs, tā skaitā Izrēlā. Uh, un līdz ar to tas arī nerada labvēlīgs apstākļus divu valstu izveidēji. Un Palestīnai trūkstais, trūkst ētikas un traģēdija, kas notika ar flotilu, skar visu startautisko sabiedrību, un šis uh, kvartets nav nesis panākumus. Mums ir eh, nepieciešams spērt soļus Eiropas politikā, ir jāizmanto jaunais institu, jaunie institucionālie mehānismi, un mēs, mums ir eh, jārīkojas tā, lai Eiropas balss būtu dzirdam upuriem. Un tā ir tā traģēdija, kur mēs nedrīkstam ignorēt. Paldies, un tagad Konbendit kungs zaļo vārdu. Priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Es domāju, ka šeit eh, ciežzālē visi piekritīs tam, ka ir jānosoda uzbrukums flotilei, kur mēģināja sakraut glāzes eh, blokādi. Es domāju, ka visi piekritīs tam, ka Izraels politika tāda, kā tā tiek īstenota, vai Eh, mē, tiek mē, mēģināts atkārtot to, kas notika pirms gadiem, noved Izrēlu situācijā, eh, no kuras būs grūti izkļūt. Mēs visi piekrītam, ka problēma šobrīd ir, kā izmainīt tagad šo politiku. Jūs pats sacījāt, ka ir jāturpina strādāt pie samierināšanās vai pie vienošanās starp eh, palestīniešu spēkiem. Jūs to nosaucāt par frakcijām, es tos labprāt sauktu par spēkiem. Un vēl viens jautājums ir jā, jāsaka, tas kā gazas pašpārvalde, vai nu tas mums patīk vai nepatīk. Man personiski nepatīk, bet tā nav uh, Palestīnas pašpārvalde, tas ir Hamas. Mēs varētu sacīt, būtu varējuši sacīt kaut ko citu, taču uh, realitāte nevienmēr mums dod iespēju sapņot. Mums ir jāatrod līdzekļi, kā mēs varam sagraut blokādi un garīgo blokādi, kas pastāv pie mums, pie izrēliešiem un iespējams arī pie palestīniešiem. Es piedāvāju vienu lietu. Jūs sacījāt, ir jāatver jāsagrauj blokādi. Ne tikai rafas punkts ir jāatver, bet ir jāatver visi pārējais punkti. Eiropas Savienībai ir, un tai ir jāprasa, lai eh, tā kontrolētu šos punktus. Ar ko? Kaut vai ar Turcijas armiju. Eh, es sapņoju, varbūt, varbūt tā ir neliela ironija. Vācu karavīri ar turku karavīriem eh, kopīgi varētu kontrolēt iebraukšanu Gazā, lai pārtika, lai celtniecības eh, preces tur varētu nokļūt. Virzīsimies tālāk. Mums ir nepieciešami instrumenti, lai mēs varētu atvērt šo blokā. Un tagad es gribētu turpināt vācu valodā, jo bieži vien saka, ka šie jautājumi daudz tiek apspriesti mm, vāciski. Mm, par, es gribētu teikt, ka jā, sirdsapziņas pārmetumu vien neveido politiku. Ja nav šāds, ja mēs vēlamies veidot labu politiku, ja mēs vēlamies iestāties par Izrēlu, tad ir jāpasaka Izrēlai, ka tas, kas tagad notiek, tas pārsniedz pieņemamā robežas. Izrēlas draugi ir tās kritiķi. Tie cilvēki, kas šobrīd nekritizē Izrēlu, nav Izrēlas draugi, Un mums tādiem cilvēkiem, kā piemēram Davidam Krosmanam, kurš Izrēlā pareizi pateica, ka tas, ko Izrēla ir izdarījusi, būtībā ir pretrunā ar to iemeslu, kāpēc Izrēla ir izveidota. Tie īsteno pol politiku, kas nevis īsteno Izraels traumu, sapni, bet gan eh, to grauju. Un tāpēc mums, kā Eiropiešiem, nebūtu jābaidās kritizēt itri, Izrēlu un eh, kritizēt palestīniešus. Mēs nedrīkstam baidīties teikt, jā, ir nepieciešama jauna stabilitāte šajā reģionā, un šī jaunā st stabilitāte tiks panākt tikai tad, ja mēs kā Eiropieši būsim gatavi tur iestāties kā tāds spēks, kā vidutājs, kā kārtības radītājs. Un ja mēs to nedarīsim, tad šīs kārtības nebūs. Un tāpēc es jūs lūdzu ne tikai apelēt, bet arī nāk klajā ar priekšlikumiem par to, kā mēs, Eiropieši, kopā ar Turciju, kas ir būtiski svarīgi šajā reģionā, varētu dot savu pienesumu, lai tiktu spērti konkrēti soļi, uh, lai tiktu izbeigt šī blokāda. Paldies! Un tagad ECR eh, e vārdā Vandālens uz vienu minūti. Voorzitter, op 31 mei jongstleden viel er... Priekšsēdētājs 31. maijā uz eh, koļa marmara bija vairāk bojāgājušie karavīri, paziņoja, ka Viņi ir pārsteigti pār sagaidīšanu uz šī kuģa, un viņiem bija pienākums rieģēt. Es uzskatu šo deklarāciju ievērojumu. Tomēr netika sagaidīts, ka viņus uzņems ar tēju un ar kūciņām. Un jautājums ir par to, lai zinātu, kāpēc Izrēla neapturēja šos kuģus ar citu līdzekļu palīdzību. Tomēr bija citas iespējas Izraels armijai Eh, kur rezultātā būtu mazāk eh, bojā gājušo, mazāk vardarbības. Tā, ir tāpēc eh, vēlams, lai notiktu izmeklēšana. Izraela reaģēja pozitīvā veidā, būs izmeklēšana, pielietojot, pie, piesaistot divas starptautiskas atzītas institūcijas. un eh, tāpat ir jāveido saraksts ar produktiem, kas var tikt ievesti Gazā. Paldies, nākošais runātājs Trienta Filīdes. Paldies, priekšsēdētāji. 31. maija rītā Izraels armija no gaisa, no jūras uzbruka brīvības flotilei, kas veda humanās palīdzības skravas Gazas iedzīvotājiem. Gļēvi nogalinot deviņus aktīvistus, ievainojot ļoti daudzus citus vairāki no šiem aktīvistiem ir šodien kopā ar mums. Mēs uzskatām, ka eh, tas ir eh, noziegums pret cilvēks. 23 dienu eh, un nakšu garumā tika pakļaut uzbrukumiem Gazā, kur dzīvo pusotras miljonus iedzīvotāju, kur kā rezultātā 1400 iedzīvotāji ir gājuši bojā, ir ļoti daudz sēks sagrautas būtu jāatbild par šiem noziegumiem, kāda priekšā katru dienu bruņoto, bruņoties spēki atsakās meklēt risinājumu problēmai, e, kas e, norit jau sešus gadu desmitus, tiek būvētas, e, būvēts aizsargmūris, tiek izmitināti kolonisti, tiek eh, izdīti no mājām austrumu Jeruzālēmas iedzīvotāji. Es domāju, ka Izrēlai būtu jāatbild par notiekošo rītam. Mēs balsosim par rezolūciju pret Izraels uzbrukumu brīvības flotilei. Nedomāsim, ka tādā veidā mēs esam eh, paveikuši savu pienākumu. Ik katram atsevišķi un visiem kopā mums ir jāstrādā pie tā, lai vainīgie nonāktu uz apsūdzēto soli. Un lai tiktu izbeigta gazas blokāde, un mums ir jāpiemina upuri abās pusēs. Paldies! Nākošais runātājs EFD grupas vārdā Belders. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies, priekšsēdētājs! Mēs var nevaram neņemt vērā eh, Turcijas valdības eh, centienus eh, un forma uzbrukumā, lai novērstu asaņainos uzbrukums mieru flotilei. Kāpēc jūs augstā pārstāve esat tik klusējoša? Eh, šīs politiskās provokācijas sāk ar eh, Aštons kundze. Jūs zināt, ka IHH bija dzinējspēks eh, aiz gāzes flotīlas un ka šī humanā neparastā organizācija IHH ir Hamas brālis. Un ļoti daudz no šiem aktīvistiem uzdevās par Palestīnas mocekļiem. Augstā pārstāv jūs zināt, tieši tāpat kā es, ka turku musulmaņi no IHH ir spēlējušies ar uguni pret eh, Izraels valsts Erdogana eh, valdības eh, paspārnē. Kad Eiropas Savienība pieprasīs atbildību no šīs kandidāta valsts Turcijas saistībā ar Marmaras traģēdiju, mēs varētu runāt par kandidatūras diskvalificēšanu. No augstās pārstāvis skundze, vajag pārtraukt klusēšanu Gīlāda Šalīda sakarā, un viņš ir jāatbrīvo. Un tālāk Dodos skundze. Baranes Aštona, es atbalstu jūsu paziņojumu šodien, jo es atceros jūsu pirmo paziņojumu par Izrēlu un Gazas joslu, un es atzīstu to, ka jūsu paziņojums šodien ir daudz pilnīgāks un daudz līdzsvarotāks kā iepriekš. Mēs esam dzīvojuši terorismu draudu ēnā un es jūtu līdzi nevainīgiem Izraels pilne, pilsoņiem, uz kuriem tiek šautas raķetes. Izrēlē ir tiesības aizsargāt sevi no nelegāli ievestajām Irāņu raķetēm un, ir, un uh, Izraels politika ir bijusi veiksmīga, aizsargājot savus pilsoņus, un katrai valstī ir jābūt šādām tiesībām aizsargāt savus pilsoņus no uzbrukumiem. Kas attiecas uz parastajiem gazas iedzīvotājiem, viņiem ir radušās grūtības, un es saprotu, ka daudzi deputāti atbalstīs tā saucamo palīdzības miera plotili, bet mums ir jāatceras, ka uh, šajā flotilē bija cilvēki, kam nebija nekādu godprātīgu nolūku, jo mēs uzskatām, ka tas bija mēģinājums radīt konfrontāciju propagandas nolūkos. Un, diemžēl, tā visa rezultātā tika zaudētas dzīvības. Un šāda veida notikumu var izmantot, lai veicinātu anti-Izraēlas sentimentu šajā parlamentā, bet tas neradīs eh, nekādas iespējas tālāk attīstīt miera procesu. Priekšsēdētājs saka, ka runātāji būtu jābeidz runāt. Paldies, ka cienījāt priekšsēdētāju. Un nākošais runātājs Sala Franka uz pusotru minūti. Mēs pārējām pie citiem runātājiem. Priekšsēdētāji, neraugoties dažādiem pretrunīgiem uzskatiem, flotils sakarā eh, parlamentam ir jānosoda vardarbības eh, lietošana un jāpauž nožēla par to, ka ir gājuši bojā cilvēki. Eh, tam bija savi iemesli, kam radās savas sekas. Sekas ir vissāpīgākās, kas ir cilvēku dzīvības zaudēšana, apdraud mieru procesu un attālina Izraela no Eiropas Savienības eh, un Savienotēm valstīm palielina spriedzi reģionā, eh, it īpaši ņemot vērā Irānas kodolprogrammu, kas vēl papildina grūtības. Tāpat arī eh, attiecību pārtraukšana ar Turciju ir ļoti nozīmīgs solis. Aštons kundze, jūs sacījāt, jūs sacītājiem es pilnībā piek, piekrītu. Ir jāatgriež cieņa un cerības eh, Palestīnas eh, tautai ir, tas palīdzēs eh, gan atbalstīt moderētos spēkus, gan palestīniešiem, gan izrēliešiem. Un embargo atcelšana ir tikai viens solis, svarīgs solis, bet solis miera virzienā. Mēs zinām, kādi elementi ir Palestīnas valsts atzīšana, Izraēlas drošība savās robežās, Austrum Jeruzālēmas problēmas atrisināšana, tāpat arī kolonijas problēmas atrisināšana un beidz savu stāšanos priekšsēdētāji citi temati. Lai atrisinātu šo tematu ir divi jautājumi. Pirmais eh, - starptautiskā eh, atbalsta uzraudzība un otrkārt politiskā grība. Un šobrīd Es nedomāju, augstā pārstāve, ka šobrīd ir pietiekama politiskā mobilizācija šajā jautājumā. Paldies, paldies. Nākošais runātājs ir De Rosā. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Mūsu rezolūcija ir pavisam skaidri eh, sastādīta, nosodot Izraels rīcību, nogalinot deviņus civiliedzīvotājus un ievainojot citus. Mēs aicinam izveidot starptautisko izmeklēšanas grupu, kas būtu skaidra, neatkarīga, uh, un ir skaidrs, ka Izrēla to neatbalsta, un tas mums nav pieņemami. Mēs arī vēlamies pārtraukt gazas aplākumu, un viens no svarīgākajiem elementiem ir aicinājums mainīt Eiropas Savienības politiku tuvajos austrumos. Un šeit es runāju par sankcijām, un, piemēram, ja Izrēla nevēlas izpildīt demokrātiskai valstī piemērojumus standartus, eh, darbojoties gan ar draugiem, gan ar ienaidniekiem, tad sankcijas ir jāpiemēro pamazām. Uh, soli pa solim un jādod Izrēlai e, noteikts laiku grafiks, kura laikā izpildīt starptautiskās prasības. Un tādējādi, ja Hamas e, netiks izceltas no tās politiskās nomēles, tad nebūs iespējams panākt e, mieru izlīgumu. Palestīnā notiks vēlēšanas pašvaldību līmenī un arī tiks vēlēts prezidents. Un arī kvarteta ietvaros būtu jāstrādā, lai pieņemtu uh, Palestīnas iedzīvotāju lēmumu. Un Eštons kundze, jums pie tā būtu jāstrādā. Paldies! Desārnēs uz vienu minūti. Gazas blokādes turpināšanās vairs nav e, pieļaujama. Viņa ir, ir atkarīga 80% apjomā no starptautiskās atbild, e, Uh, atbalsta. Viņi vairs nedzīvo, viņi vienkārši izdzīvo. Un, kā jau nosac, norādīja Fatas vadītājs, uh, tas tiek izmantots, lai varētu attaisnot savas kļūdas. Eiropas Savienība ir jārīkojas, jārēģē un tajā pašā laikā jāgarantē Izraels drošība un jāapņemas tikt galā ar blokādi pilnīgi skaidrs, ka ar Eiropas kontrols palīdzību. Eiropas Savienība ir jābūt kā lielam spēlētājiem, kas runā vienā balsī un jāpieliek visi tās rīcībā esošie līdzīgi politiski, budžeta, komerciāli, ekonomiski un attīstības, lai varētu sasniegt vienu mērķi divu valstu līdzās pastāvēšanai. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Eva Žolī uz pusotru minūti. Augstās pārstāvis kundze, dargie kolēģi! Pēc mūsu vizītes Gāzā 26. un 28. maijā vienbalsīgi mūsu delegācija aicināja nekavējoties pilnīgā un ilgā termiņā atcelt gāzes bl eh, blokādi. Redzot šo hu humāno un politisko eh, drāmu, izveidojas mūsu politiskā rezolūcija, kur, kā es ceru, tiks nobalsot ar lielu vairākumu. Un ir šis vēstījums, kas ir pausts vienā balsī, ir ne tikai nepieciešams, tas ir pilnīgi vitāls, jo Eiropas Savienība nav likusi dzirdēt savu balsi, un šī vienotība mums ir nepieciešama šodien, lai mēs varētu būt kā e, ticams un nozīmīgs miera atbalstītājs. E, tāpat e, papildus flotiles drāmai ir vienaldzības drāmai ir nepieciešama po Eiropas politiskā apņemšanās. Tā ir ne tikai tiesības, bet pienākums rīkoties, veikt dialogus, tāpat kā nosodīt un sankcionēt tad, kad e, kāds atrodas briesmās. Augstās pārstāvs kundze, mūsu atbildība šodien ir milzīga. Mēs nevaram apmierināties ar to, ka tiek Eh, tikai rekonstruētas ēkas. Mums ir jārekonstruē miers, un mums tas ir jādara tagad. Tas pieprasa drosmi, apņēmību un nepiekāpību. Ir jāveido alianses ar konkrēti šajā gadījumā savienotajām valstīm un ar Turciju, un, ne, un turpināt diplomātisko spiedienu uh, uz Izraēlu līdz blokādes eh, atcelšanai un starptautiskas izmeklēšanas pabeigšanai. Paldies! Karim, Karim kungam vārds uz vienu minūti. Baronis Eštoni, jūsu pieeja šai lietai ir slavējama. Fakts, ka jūs apmeklējāt gazu, tā kā jūs to izdarījāt, un izdarījāt arī publisku paziņojumu, un skaidri norādījāt šiem šīs e, parlamenta deputātiem uz to, cik lielu nozīmi jūs piešķirat šim jautājumam. Tas, protams, arī ir humanitārs dabas jautājums, e, ir arī citas problēmas, bet jāatceras arī vēsture, kāpēc mēs esam tādā situācijā, kādā mēs esam. Un es skaidri atceros e, debates, kas norisinājās šeit parlamentā 2006. gada februārī un aprīlī, kad tik daudz deputātu viens pēc otra aicināja gan Eiropas Savienību, gan Izrēlu nenorobežot gazas pilsoņus, bet izrādās, ka notika tieši tā. Mūsu reakcija bija nepareiza, ierobežojot gazas pilsoņus, ierobežojot gazas iedzīvotājus, mēs esam nonākuši šajā situācijā. Un ir tikai viens, viena iespēja, kā virzīties tālāk, tātad atcelt blokādi. Uh, ir praktiski soļi, kurus mēs varam spērt. Pirmkārt, ir jānodrošina, ka Izraela rīkojas tā, ka atļauj preces ievest Gazā un, un ka tas nenotiek balstoties uz šādu sak, e, sarakstu, kāds ir pašlaik spēkā un lūdzu pievērsieties tam nekavējoties. Nākošais runātājs Leģērīgs uz pusotru minūti priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Nu, ļoti ilgi starptautiskās institūcijas un mūsu Eiropas institūcijas eh, pauž vēlmes izmantot tos pašus vārdus, tos pašus labos nodomus, un proklamē un, ne, un aicina uz mieru reģionā. Šobrīd ir nepieciešami skaidri darbi un spēcīgi no Eiropas Savienības puses. Uh, bija pirātisma gadījums eh, starptautisko tiesību eh, izpratnē, starptautiskos ūdeņos pret humāno eh, sūtījumu. Tā ir kā maskarāde, kur noziedznieks pats izveidos savu tiesu, kurā izvirzīs jebkādus argumentus. Un šī vienīgais, kas var virzīt lietas uz priekšu, ir blokādes atcelšana, kas mums ir jāpieprasa un jāpanāk. Jūsu rīcībā ir rīka šim nolūkam. Veidosim Eiropas uzraudzības misijas, piesaistot citas valstis, zemes un jūras pāre, robežu pārējais punktos. Pārtrauciet asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu, kamēr nekādi fakti nav notikoši. Pārtrauciet. Uh, e, produktu importu no kolonijām. Tas attiec uz uh, militārām tehnoloģijām un ieroču pārdošanu Izrēlē. Uz, es uzdodu jautājumu, kurš veiks nopietnu izmeklēšanu pār Eiropiešu piekaušanu, kuri nokļu, nokļuva Izrēlas teritorijā, Izrēlas cietumos. Un visbeidzot, es vēlētos, lai mūsu parlaments pieprasītu pārtraukt e, e, draudus attiecībā pret Kneseta deputātu Ēnietis Vābī. Jūsu rīcība augstā pārstāve ir līdzekļi, lai rīkotos. Mēs būsim kopā ar jums. Nākošais runātājs uz pusotru minūti Provērā. Grazie, prezidente. Paldies. Pirmais konstatējums parāda pilnīgi skaidri, ka gāzes flotile bija daudz vairāk ar politiskām nekā humanām ambīcijām. Eh, šis kuģis tika sagatavots no turku islāmu ekstremistu IHH organizācijas puses un flotilas eh, ceļā došanās priekšvakarā eh, tika paziņots, ka ja kuģis nonūk līdz galamērķim, tad tā būs uzvara. Hamasam, ja kuģis tiek aizturēts, arī tā būs Hamas uzvara. Katrā ziņā tas fakts, ka šeit nebija pārāk daudz nekā humāna, apliecina, eh, to apliecina tas, ka Hamas šobrīd atsakās saņemt Gazā humāno palīdzību, kuru pārvadāja eh, īru kuģis Reičela Korī, kas šobrīd atrodas Ašdodas ostā Izrēlā. Ja Hamas gūst uzvaru, tad ne tikai Izraela zaudē, bet arī ANP un miera process. Jūras un zemes blokāde tika izveidota ap gāzu no Izraels un Eģiptes puses 2007. gadā, lai kontrolētu e, ieroču kontrobandu. Un pavis, vēl pat nesen Mahmuds Abas bija pret to labvēlīgs, līdz tas tikās ar Obamu. Un vajadzētu izvairīties no tā, ka Gaza kļūst par destabilizējošu elementu reģionā. Es lūdzu augsto pārstāvi e, paplašināt izmeklēšanas apjomu uz tiem faktiem, kas attiecas uz tādu valstu kā Turcijas un Irāna dalību šīs e, flotes nosūtīšanā. Paldies, nākošais Vanders Top. Paldies, priekšsēdētāji grupiņu miera aktīvistu, kas um, apbruņot devās uh, Izraels virzienā, tika apturēti Izraela, kad viņiem lika atgriezties. Bet viņi vienalga lika, viņi vienalga devās ceļā un Izraels karēvi ieradās uz kuģa klāja, bet viņus sveica aktīvisti ar ieročiem un uh, met viņus jūrā. Flotilas mērķis nebija sniegt hu gazai humāno palīdzību, bet gan izraisīt vārdarbīgu sadursmu ar Izrēlu. Priekšsēdētāji, Mavim ar Maras pasažieri ir, pas, ir norādījuši, ka pastāv cieši saiknes starp organizāciju un uh, Turcijas premjerministru Erdoganu un ka Kandidāta, Turcijas Eiropas Savienības kandidāta valsts valdība ir piedalījusies šī, šīs flotilas organizēšanā. Vai jums rīcībā ir šāda informācija un vai tā ir taisnība, ka Turcijas organizācija IHH, kas bija uz šī kuģa klāja, ir saistīta ar Hamas? Tā ir taisnība vai nē, jo Hamas gal galā ir teroristiska organizācija. Lūdzu, pastāstiet arī, kāda ir Turcijas loma šajā ziņā. Galerkungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es atbalstu prasību veikt startautisku izmeklēšanu, iesaistot divus, jo es domāju, ka nebūs pietiekami nu, Izraels izmeklēšanas komisijā iesaistīt šos divus startautiskos novērotājus. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu neizdarīt tagad secinājumus un neiekļaut to šajā rezolūcijā. Tas ir pāragri. Tas, ka šī flotila varēja doties ceļā un ne tikai ar ekstrēmistiem vai, un ka tur atradās ne tikai ekstrēmisti vai Izraels pretinieki, nor, nu, tam nav saistības ar humāno situāciju Gazā. Tāpēc mēs vēlamies, lai blokāta Gazā tiktu atcelta. Ar to nepietiks. Gilets Šalits joprojām ir apcietinājumā. Um, Hamas radikalizējas vēl vairāk, un arī tas nav Izraels interesēs. Un kā un sadarb, uz sadarbību gataviem izrēliešiem tas arī daudz nepalīdz. Izraels un min, ministra paziņojums vakardien, ka blokāda tiks mīkstināta, ir ļoti pozitīvi. Un tas nozīmē, ka principā robežas būtu jāatver visiem materiāliem, kas nav ieroči vai arī tādi materiāli, ar kuriem var izveidot ieročus. Kas attiec uz jūras blokādu, tad Izrēlē varbūt vajadzētu padomāt par to, vai vakardien, vai nevajadzētu ņemt vērā Vācijas un Lielbritānijas vakardien pausto ierosinājumu kontrolēt kuģus, kas dodas uz gāzu. Paldies! Dzeri, Jēna Lepto. Paldies, Pancerī, kungs, viena minūte, lūdzu. Grazie, prezidente. Nulla po justi... Paldies, priekšsēdētāji. Nekas neataisno to, kas ir noticis. Es domāju, ka mēs šeit redzam Izraels brutālu amatierismu un varbūt, ka Izraels vadība vēl adekvāti neapzinās to, ka drošību varēs garantēt tikai tad, ja tiks panākts progress mieru sarunās un ka to nevar izdarīt sāsinot situāciju. Es domāju, ka sarunas parlamentā ir ļoti nozīmīgas, lai panāktu risinājumu sarežģītajā situācijā Gazā. Uh, Pēc šīs traģēdijas Eiropa var spērt kvalitatīvu soli uz priekšu, lai um, meklētu risinājumu. Un es domāju, ka jūs apzināties, ka Eiropas Savienībā ir jāspēlē šodien spēcīgāka loma, kuras mērķis būtu netie, atsākt netiešās sarunas. Mums ir jāizbeidz bezjēdzīgā apmeķņu politika un jāizbeidz jāpanāk gazas blokādes izbēgšana. Rezolūcija ir ļoti svarīgs solis, un tā ir jāizmanto, lai parādītu, ka Eiropas rīcība var nest uh, pienesumu konflikta atrisināšanā, un uh, tādējādi varētu panākt šo te divu valstu mērķi. Paldies! Lāmsdorf kungs. Paldies, priekšsēdētāji. 31. Mēs pieminam 31. māja upurus un uh, izsakam līdzjūtību viņu piedarīgajiem. Es gribētu teikt tiem, ka draugs nav draugs, ja viņš nesaskata kļūdas. Izraels darbības, kuras mēs kritizējam, bija nesamērīgas. Tā bija izgāšanās un tiesiskai valstī nekas tāds nepiestāv. Izskatās, ka blokāda ir ne tikai gazas sektorā, tā ir fiziska blokāda, bet politiska blokāda pastāv arī Jeruzālēmē, jo saikne starp uh, ilgtermiņa un īstermiņa politiskajiem zaudējumiem ir pilnīgi nepareizi izvērtēti. Ko mēs kā Eiropieši varam darīt? Izmeklēšanas komitejai būtu jābūt nacionāla līmeņa. Es domāju, ka arī Izrēlai nebūtu nekādas intereses radīt tādu Goldstone divu izmeklēšanas komite, komisiju misiju. Eiropas Savienībai vajadzētu atkal atvērt savu robežu misiju, un tai būtu jābūt stingrākai ar mandātu, kas paredz tiešām reālu robežu kontroli. Es domāju, ka tas būtu pareizi, un tas būtu, un būtu svarīgi arī iedarboties uz Hamas. Un tāpat ir jāizbeidz arī šie raķešu uzbrukumi. Paldies! Flotre, Nākošais runātājs Helēna Flotre. Si, les neuf victimes Paldies, priekšsēdētāji. Deviņi upuri Izraels uzbrukumiem Gāzes flotilei, kas vairumā tika nošauti ar šāvienu tiešā šuvu, tuvumā, mugurā, Tie ir deviņi turku upuri no 42 nacionālitātēm, kas bija pārstāvēti. Varam iedomāties, kāda mobilizācija ir Turcijas pusē un sabiedriskajā domā. Un šodien varētu dažkārt eh, to mērīt pēc eh, Erdogan valdības uh, olekts. Un kā tu, visbeidzot tā varētu būt, tas varētu būt pierādījums tam, ka Turcija ir izlēmusi uzgriezt muguru Eiropai. Tomēr, Aštonas kundze, es gribētu, lai jūs atsaucat jebkādas neskaidrības šajā sakarā. Ir jānorāda, ka ļoti uh, Ļoti apsveicam, ka Erdoganu aplaudē Arābu sabiedriskā doma, jo viņš izmanto politiskus instrumentus, lai rīkotos. Tas ir efektīvāk nekā vardarbība, efektīvāk nekā radikālisms un ekstrēmisms. Un es domāju, ka tā ir politiska mācība, ko mēs varētu veicināt un atbalstīt. Un es jūs lūdzu, Aštons kundze, to darīt skaļā balsī un spēcīgi. Paldies, nākošais runātājs Tūsas uzpusot. Grieķijas komunistiskā partija nosoda šo Izraels armijas uzbrukumu pret brīvības flotuli, kurā ir gājuši bojā vairāk cilvēku un ļoti daudz ievainoties. Šis eh, nežēlīgais armijas uzbrukums ir vēl viens posms Izraels eh, darbību ķēdītē eh, attiecībā uz cilvēku nogalināšanu. Izraēlas darbības atbalsta Savienotās valstis, NATO, Eiropas Savienība un citi galvenie kapitālisti. Ir jāizbeidz Izraēlas agresivitāte. Turklāt pavisam nesen starp Eiropas Savienību un Izraela tika parakstīts eh, gaisa satiksmes sadarbības nolīgums. Papildus tam ir ļoti daudz aktu nolīgumu, asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraelu, un tie ir jāpārtrauc. Startautiskā izmeklēšanas komisija, kas izmeklēs Izraels uzbrukumu brīvības flotilei, apliecina, ka mērķis ir paturēt Izraēlas armijas darbību brīvību un kapacitāti. Tas nozīmē turpināt uzbrukumus Palestīnas tautai un visam reģionam. Tāpēc lūgt izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju no Izraels puses nav piemēroti. Šobrīd ir nepieciešams stiprināt antiimperialistisko cīņu. Ir jāizveido Palestīnas valsts ar 67. gada robežām. Nevēlos jūs pārtraukt, dāmas un kungi. Es klaudzināšu ar āmuriņu. Es ceru, ka tad, kad jūs to sadzirdēsiet, jūs beigsiet savu uzstāšanos. Nākošais runātājs cāvēlos pusotru minūti. Priekšsēdētāji, pirmkārt, es gribētu sacīt, ka e, pauž nožēlu par bojā gājušajiem, bet es gribētu lūgt Aštons kundzei un pārējiem. Ne paļausimies skumjām. Es e, to nožēloju, bet tuvajos austrumos mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem saistībā ar aktīvistu darbību motīviem. Mēs esam dažkārt redzējuši to, ka tiek izveidoti mocekļi un moceklis. Un es personiski esmu pārsteigta par to, ka pastāv turku aktīvistu organizācija, kas ir ļoti labi organizēta. Un ar visu cieņu pret Turciju, es domāju, ka Turcija nav pārāk slavena ar eh, aktīvistu aizstāvēšanu savā valstī. Aštons kundze, ņemot vērā sacīto, un, lai varētu pastāvēt objektīva doma par situāciju, es gribētu jūs lūgt izveidot uh, izmeklēšanas komisiju šīm darbībām un lai tiktu arī izpētēta, izpētīta šī IHH organizācijas pastāvēšana. Paldies, Molcers, nākošais. Priekšsēdētāji, bez šaubām tas, ko vairāk kolēģi Belberkungs, Proverskungs sacīja, ir taisnība, proti, ka aiz šī, šīs flotilas eh, došanās ceļā bija arī islāmistu spēki. Es gribētu pajautāt, kāda ir jūsu attieksme pret Vaštāns kundze? Un eh, vai deviņi cilvēki gāja bojā un daudz citi tika smagi ievainot. Uz kuģa atradās palīdzības preces, arī medicīnas preces un eh, ratiņkrēsli iedzīvotājiem gazas sektorā, un tur nebija ieroču. Uh, Un līdz ar to Izrēlai būtu, Izrēlai būtu bijis vajadzēja, būtu, bija jābūt ieinteresētā, lai šis process tur nonāk. Arī Eiropas Savienībai ir aizvien grūtāk iestāties par Izraels tiesībām, un šeit arī jāsaka, ka starptautiskās cilvēktiesība normas attiec arī uz palestīniešiem un tāpat arī uz izrēliešiem. Un no šī iemesla, šī iemesla dēļ gāzes sektora blokāde, kuras dēļ cieši palestīnieši, ir nepiemērota. Un uh, to būtu jāizbeidz cik vien ātri iespējams. Es gribētu mudināt komisiju un padomi aizstāvēt šo viedokli. Startautiskās Um, šis uzbrukums ir um, solis atpakaļ miera procesā, un es domāju, ka arī Izrēlē būtu daudz jādara, lai šo procesu atjaunot. Paldies! Strifler, ja Strifler kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja augstās pārstāvis skundze. Vispirms es gribētu paust līdzjūtību upuru ģimenēm šajā uh, navajošajā militārajā operācijā. Gāzas blokāda pretēji starptautiskajām tiesībām ir izraisījusi sociālās un ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. 95 mācību iestādes ir slēgtas, 85% iedzīvotāji ir bez darba, pārtiks nedrošība valda Gazā. Gaza ir praktiski pilnībā atkarīga no humanās palīdzības. Eiropas Savienība, kas ir pirmais finansējuma devējs humanitārās palīdzības ziņā Palestīnas teritorijām. Tai ir jāveic drosmīgi pasākumi, lai atrisinātu šo situāciju. Es biju pirms divām nedēļām Gazā, Gazas, e, Gaziešu situācija ir neciešama, nepieņemama un, kā jau tikko sacīja kolēģi, e, e, šī blokāde ir pilnīgi pretproduktīva un Izraels tautas necienīga. Aštons kundze, mums ir pilnīgi noteikti jāatrisina un jāceļ šī blokāde, jo ir nepieciešams mazliet politiskās drosmes, mums tādas iespējas un tāda līdzekļi ir. Paldies! Nākošais runātājs Kretu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! augstās eh, pārstāvs kundze priekšsēdētāji. Mēs eh, esam bijuši liecinieki ļoti smagiem notikumiem, ir gājuši bojā cilvēki, ir daudz ievainoti. Šī blokāda ir ļoti bīstam mieram un destruktīva samierināšanās dialogam. Mēs no savas puses esam visnozīmīgākie finansējuma devēji šajā reģionā, un tāpēc mums ir jābūt arī vissvarīgākajiem politiskajiem partneriem. Ņem vērā tās milzīgās summas, kas tiek tērētas, lai sniegtu palīdzību palestīniešiem operate, eh, okupētajās teritorijās. Mums ir jāstrādā pie cilvēktiesību ievērošanas vidējos austrumos un arī. Ja, ja mēģina ietekmēt startautiskā kopiena, tā skaitā ārābu valstis, lai varētu atbalstīt humano palīdzību. Tāpat arī es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi risināt ilglaicīgu, meklēt ilglaicīgu risinājumu. It īpaši ir runāt par sankcijām tiem, kas ir pret mieru reģionā. Paldies, Vaiglas, uz vienu minūti. Spoštovani predsedujoči, spoštovana gospa Ešton. Verjetno... Priekšsēdētāja Baronesa Eštona. Man liekas, ka man būtu jāsāk ar jautājumu. Un jālūdz uh, ievērot vienas minūtes klusuma brīdis. Diemžēl mums nav laika, bet nu, es vismaz cerēju, ka mēs varētu atcerēties viņus tā. Paldies, Baranes Arstoni, par jūsu paziņojumu. Tas nāca tieši laikā. Un tas ļāva Eiropai atgūt cieņu. Un tas arī deva cerību, ka rezolūcija kļūs par tādu Eiropas daudz plašāku iesaisti tuvajo, tuvo austrumu reģionā un nodrošinās cilvēktiesību ievērošanu, tiesiskumu, starptautisko tiesību ievērošanu un cilvēktiesību ievērošanu, kas attiecās uz visiem divu valstu risinājums ir tas burvju vārds, kuru daudz jau šodien pieminēja. Bet mums būtu jāskatās uz to, kas tad īsti notiek, runājot par šādu risinājumu, jo mums ir jābūt tādai aktīvai politikai, nebūtu jārunā tikai par gazas joslu. Tagad Šoflina kungam vārds uz pusotru minūti lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, augstā pārstāve, šī pēdējā krīze ir tikai ārkārtīgi grūto attiecību starp Izrēlu un Gazu simptoms. Kāpēc nav bijis iespējams atrast risinājumu šim konfliktam? Un vieglākā atbilde būtu uzlikt vainu vienai vai otrai pusē. Abas puses atzīst, ka grib mierīgu risinājumu, bet patiesībā notiek kaut kas pilnīgi cits nav īsti skaidrs, vai visiem pieņemams risinājums būtu Izrēlas un Gazas eh, politiķu domās. Jo viņiem liekas, ka ja šāds risinājums būtu pieņems, tad viņu pozīcijas vājinātos. Jā, formāli Izrēlā tiek atbalstīts divu valstu risinājums, bet nav redzams tas, ka Izrēla varētu uzskatīt Palestīnas valsti par līdzvērtīgu, un, protams, ka jāatceras arī drošības problēma. Savukārt no Palestīnas puses Hamas vairs nebūtu monopolizējis varu, un viņiem būtu jādalās varā ar Fatā kustību. Tātad izskatās, ka pašreizējais konflikts ir tas mazākais ļaunums viņu acīs. Un, diemžēl, tāpēc konflikts turpināsies, un tas ir tradiski. Paldies! Tagad farmakungam vārds uz vienu minūti. Eštons kundzi, es pārstāvu budžeta komiteju mūsu delegācijā Gazas joslā. Es arī tur esmu bijis jau pirms tam, un es ceru, ka šis traģiskais notikums ļaus mums pieņemt kaut kādus lēmumus un turpināt miera procesu. Ja blokāda netiks atcelta, tad tas novadīs pie humanitārās krīzes, jo blokādas dēļ nevar atjaunot skolas un mājas. Un es, strādājot pie budžeta, redzu, ka parlamentam ir tieša atbildība par budžeta izpē, izpildi. Problēmas Gazā turpinās jau gadiem, jo nav celtniecības materiāla, un tāpēc mums būtu jāspiež uz Izraēlu mainīt esošo politiku, jo tā rada problēmas uh, mierīgajiem gazas iedzīvotājiem, galvenokārt bērniem un jauniešiem. Tas arī veicina ēnu ekonomikas attīstību. Man liekas, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemās atbildība par miera flotilis organizēšanu uz gazu. Paldies! Baronesē Lutforda aizvien minūte vārds. Es esmu Izraels draugs, bet es neuzskatu, ka, ja mēs kritizēsim Izraels valdību, tad mēs kaut kā apdraudēsim Izraels valsti. Protams, es nosodu deviņu cilvēku nāvi un nosodu to, kā Izraels armija izmantoja savu varu. Es vēlos arī, lai blokāde beigtos, bet es neatbalstīšu rezolūciju, jo man liekas, ka nebūtu pareizi nosodīt Izraelu par internacionālo tiesību pārkāpumu. Uh, jo īsti nav skaidrs, kas tad noticis, jo, piemēram, runājot par IHH iesaisti. Izrēla ir spējīga veikt šādu izmeklēšanu, un tas ir arī jādara. Es arī esmu turku draugs, un Turcijai ir pamats dusmoties, bet nav gudri izplatīt oficiālu bukletu, kur rakstīts, ka Izrēla ir zaudējusi tiesisko pamatu savu eksistēšanu. Un es ceru, ka Izrēla un Turcija tomēr nāks pie prāta un atrisinās šo konfliktu. Paldies! Es aizskundzēju vārds uz pusotru minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Eh, upuri un nožēlojumi bojā eja, bet eh, tie ir bijuši, bet varbūt flotīlas mērķi nebija tik humāni. Bija turku aktīvisti, ar vēlmi kļūt par mocekļiem. Eh, un flotili ieradās tieši tanī brīdī, kad bija iecerēts turpināt mieru sarunas starp Izrēļiem un palestīniešiem. Hamas nevēlas turpināt mieru sarunas un vienkārši vēlas uh, samulsināt uh, situāciju un vēlas panākt blokādes atcelšanu. Tiek norādīts, ka Izraela bija gatava atcelt gāzes blokādu tuvā nākotnē. Un e, šajā izveidotajā izmeklēšanas komisijā ir divi starptautiskie novē, novērotāji. Tas viss kopā vieš cerības, ka varētu situācija tikt uh, atrisinātā. Un ir tiesa, ka Izraela vēlas garantijas tam, lai e, palestīniešu kaujinieki nesaņemtu caur šo sektoru ieročus. Nav iespējams atjaunot labklājību reģionu, ja Hamas turpina būt ar tik spēcīgu politisko un militāro prestižu. Eiropas parlamentam ir jāsako tam, lai Hamas atsakās no terorisma un respektē iepriekš parakst, parakstītos eh, nolīgumus atzīt Izraels valsti un atbrīvo Gilatu Šalitu. Paldies, nākošais runātais Muņisa Deurgisa. Priekšsēdētāja Aštons Skundze Gribu pateikties jums par jūsu sacīto un par Eiropas Savienības apņemšanos šajā virzienā. Mēs eh, sekosim eh, eh, nolīgumiem un dokumentiem, kas ir parakstīti. Taču ar uzbrukumu flotilei Izraela ir pārāvusi savu nesodāmības E, čaula pārkāpjot jūras tiesības un cilvēku tiesības un starptautiskās tiesības, neproporcionālā un briesmīgā veidā reaģējot. Mēs aizstāvam Izraels drošību, taču Izraels drošības stratēģija ir preventīva, un tie sliekšņi, ko ir noteikusi Izraels, e, Izraels savai drošībai, nevar būt kā kritērijs, kam sako pārējie. Mums ir jāaicina pārskatīt asociācijas līgumu starp Eiropas Savienību un Izrēlu, un pirmkārt ir jāizveido ticama izmeklēšanas komisija. Otrkārt ir jāceļ gazas blokādē. Un ir jāatjauno miera process ar mērķi izveidot eh, ilglaicīgu Palestīnas valsti. Paldies. Nākošais runātais Bodīs. Priekšsēdētāji, augstā pārstāvis kundze. E, ir nepieciešams e, īstenot objektīvu un ticamu izmeklēšanu. Un kādu ticamību mēs varam piešķirt komisijai, kas būtu vienlaicīgi gan tiesnes, gan iesaistītā puse? Šīs uzbrukums notika starptautiskajos ūdeņos tas attiecas uz starptautisko kopienu tādējādi, un tas interesēja tīpaši e, Eiropu, kas arī ir vidusjūras, kuras krastus apskaro vidusjūra. Eiropai ir vairāk jāiesaistās, meklējot politisku risinājumu, kas ir balstīts uz divu valstu pastāvēšanu Eh, kurai abām galvaspilsēta būtu Jeruzāleme. Eiropa eh, pieliek ievērojums eh, finansiālus pūliņus, lai varētu palīdzēt attīstīt Palestīnas teritorijas, taču, diemžēl, tā ir pārāk klāt nēsoša politiskajā procesā, kuram būtu jānoved pie šīs Palestīnas valsts izveidošanas. Labā finanšu griba un budžeta griba kuru mēs apliecinām, nav pietiekama. Mums ir arī tas jāpauž politiskā veidā un jāveic pasākumi, lai mūs uzklausītu un sadzirdētu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, savā īsajā runas laikā. Es gribēju atkārtot to, ko teica jau seši izdzīvojušie. Viņi atgādina mums, ka ne tikai 9 cilvēki nomira, bet, 90, bet 55 tika ievainoti, 7 no kuriem joprojām ir nopietnā stāvoklī. Un šajā flotilē piedalījās cilvēki no 32 eh, pasaules valstīm, no dažādām reliģiskajām kopā, kopienām. Flotilas finansējums nāca no individuāliem donoriem. Tā bija pilnīgi humanitāra. Šie izdzīvojušie teica, ka nogalinātie tika vienkārši noslapkavoti, un viņi dzirdēja, ka cilvē, dzirdēja cilvēkus kliedzam. Viņi arī teica, ka turpinās sūtīt kuģus uz gazu, neskatoties uz to, ka varētu būt atkārtoti uzbrukumi, un tas notiks jūlijā. Un tieši tāpēc mums jādara viss, lai šī situācija neatkārtotos. Priekšsēdētāji, un šeit mēs runājam par valsti, kas uh, saka, ka izmanto savas tiesības uz pašas aizsardzību, un šai valstī nevajadzētu kritizēt citus, kas dara tieši tāpat, un šeit mums būtu jārunā arī par starptautisko uh, humanitāro tiesību aizsardzību. Paldies. Tagad Kelam kungam vārds uz pusotru minūti. Mēs lūdzam veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par šo traģisko gadījumu. Uh, mums arī nevajadzētu pieņemt pārsteidzīgas lēmumus. Es šodien ļoti piesardzīgi gribētu teikt, ka varbūt šai iniciatīvai nav nekādas saiknes ar ekstrēmistu organizācijām vai politiskām provokācijām, bet nu galvenais šīs te debates pamatā ir tas, ka mums vajadzīga tāda līdzsvarota pieeja. Uh, Mums ir jāaicina Izrēlu nekavējoties atcelt gazas blokādi, bet mums arī jāaicina Hamas, kas ir pārņēmis varu ar spēku, atzīt Izrēlas tiesības uz eksistenci un jāaicina Hamas nekavējoties pārtraukt uzbrukumus Izrēlai. Runājot par gazas krīzi, mums ir arī jāceras, ka tā ir saistīta ar Izraels pašaizsardzības tiesībām. Uh, Aštonas kundze, es gribētu lūgt jūs aicināt izveidot iniciatīvu, lai starptautiski tika pāraudzīti robežu kontrols punkti uz gazas joslu un arī pārveidotu Eiropas Savienības politiku tuvajos austrumos. Paldies! Tagad Busutula kungam vārds uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribēju pievienoties kolēģiem, kas nosodīja uzbrukums flotilei šī flotila devās uz gazu. Pielietotais spēks bija neproporcionāli liels, un šo darbību rezultātā notika traģēdija. Un daudzi cilvēki zaudēja dzīvību, ieskaitot tos, kas vienmēr bija mēreni noskaņoti. Mēs nekad nesam teikuši, ka Izrāla nevar aizsargāt savus pilsoņus. Tomēr mums būtu jāsaka, ka šāda pieeja, kāda ir raksturīga Izrēlē, tātad viņi domā, ka var nogulināt vienalga ko un vienalga kad, tad šādu attieksmi mēs nevaram pieņemt. Tieši tāpēc es gribu pievienoties tiem kolēģiem, kas uzstāja uz neatkarīgu izmeklēšanu, uh, kuras laikā tiktu skatīti patiesie notikumi un nodrošināt, ka Izrēla uzņemas atbildību par notikušo. Tagad Bazēsku kundzei vārds uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Situācija Gazā un uzbrukums eh, humanitārai flotilei negatīvi ietekmē stabilitāti vidējos austrumos un tas tiešā veidā ietekmē miera procesu reģionā. Humanitārā, humanā krīze eh, Gazā ir ieilgusi, es gribētu paust savu līdzjūtību upuru ģimenes locekļiem. Es domāju, ka Izraela daudz vairāk varētu iegūt, ja tā būtu atvērtāka starptautiskai sadarbībai, taiskaitā ar apvienotajām nācijām. Es apsveicu Izraels eh, lēmumu izveidot izmeklēšanas komisiju, taču es domāju, ka šis lēmums nav pietiekams. E, šo komisiju ir jāvada starptautiskai komisijai, kas ir neatkarīga, ticama un objektīva. Un tajā pašā laikā ir jāizveido mehānisms, kas nodrošina piekļuvi humanai palīdzībai Gāzā tajā pašā laikā neapdraudot Izraēlas leģitīmās drošības prasības. Augstās pārstāvis kundze, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāpieliek pūliņi, lai rastu risinājumu ar abām valstīm. Un visbeidzot, es gribētu aicināt visas iesaistītās puses apliecināt uh, uh, savu izturētību un neeskalādēt uh, konfliktu reģionā Tāpat ir nepieciešams turpināt mieru sarunas, tas ir ārkārtīgi būtiski. Paldies par uzmanību. Told... Dārgie kolēģi, sekretariāts eh, mums norāda, ka mums nav laika brīvā mikrofona procedūrai pilnībā, tāpēc mēs varēsim uzklausīsim 6 vai 7 cilvēkus un atvainojos visiem, kurus nevarēsim uzklausīt. Nākošais runātājs ir Andri Kien uz vienu minūti. Also, please. Uh, es ļoti stingri sekošu laikā. Dažas piezīmes priekšsēdētāji. Vārdarbība tīpaši, ja e, tās rezultātā tiek zaudēta dzīvība, vienmēr ir jānosūt. Tomēr vēl ir jānosaka, kurš tad bija pirmais, kurš izmantoja vardarbību. Tāda, kad tika pārtvērta gāzes flotile. Otrkārt, es gribētu apsveikt Izraels lēmumu uh, iekļauts izmeklēšanas procesā divus augsta rangas novērotājus, kuri nodrošinās procesa objektivitāti. Es domāju, ka tas ir prātīgs lēmums. Un mums ir eh, jāaicina. Ja aicinā, jāpārskata aicinājumi atcelt gazas blokādu, bet ko sacīs starptautiskā kopiena tad, kad rāķetes sāks krist Izraēlas teritorijā? Ir jāatrod līdzsvarot pieeja, un es vēlētos tādu atbalstīt. Paldies! Nākošais runātājs ir Dalgo, viena minūte nogalināt humānās eh, solidaritātes altruismu pārstāvis aicinu nāk klajā Palestīnas valdība ar vienpusēju neatkarības deklarāciju 67. gada robežās. Ir ļoti daudz eh, jāizmeklē, ir daudz, kas eh, daudz jānotiesā, ir sagatavot rezolūciju, par kura jābalso. Un mums ir jāicina izveidot morālo tribunālu. Tribunālu, kurš tiesās agreso, agresīvo iz, vardarbīgo Izraēlas valsti. Lai būtu, kā nebūtu, mums ir jātiesā kara noziedznieki. Nākošais arī uz vienu minūti. Arisa, paldies priekšsēdētāji. Izraels uzbrukums flotilei ir e, katastrofa - militāra, politiska, medi, e, medi, mediatizēta. To neviens nenolieks ne šeit, ne Izraēlē. Blokāde ir jāceļ, bet mūsu rezolūcija 17 mīnus 1 punktā pausts nosodījums kurā nav nekādu jautājumu par motivāciju ir šokējoši. Ik viens zina, ka uz eh, koģa bija ne tikai pacifisti, tā nav nekāda difamācija, visi redzēja, kā koģis devās projām, kur uh, vairāk aicinājums džihādu, un vajadzētu redzēt šo uh, reportāžu Bavārijas televīzijā, kurā tika norādīts saiknes starp IHH, islāmistu kustību un uh, turku antisemītiem. To vajadzēja no, arī skaidri pateikt, arī to nosodīt, jo puspatiesība nav patiesība. Nākošais Butikofers. Mikro, mikro. Runātājiem neslēgts mikrofonu. Priekšsēdētāji, es piekrītu kritikai, kuru izteica mani kolēģi attiecībā pret Izraēlu, kā to formulē Sala Frankas kungs, bet ja Eiropa ir vēls būt e, aktieris tuvijos austrumos, tad. Uh, Kritizējot Izraēlu, tai ir arī jāgrib palikt uh, kā Izraēlas partnerim. Tas ir savietojams ar kritiku, bet nav savietojams ar uh, naidīgu attieksmi pret Izraēlu. Un, diemžēl šeit mēs dzirdējam arī tādas balss, kas pauž šādu naidu. Ja kāds vēlas uh, uzstādīt, sastādīt sarakstu ar Izraēlas uh, noziegumiem, bet eh, nevēlas izstrādāt šādu sarakstu par Hamas noziegumiem, tad man tas šķiet nepieņēmami. Izraela tiek apsūdzēta genocīdām, es domāju, ka tas nav labi. Mums ir jākritizē, bet tajā pašā laikā kļūstais vien grūtāk atzīt Izraels eh, tiesības, un tāpēc nevajadzētu šeit pie, pieļaut kļūdu. Uh, un eh, rīkoties tā, ka e- Eiropa tiek padarīta eh, rīkoties nespējīga. Paldies! Paldies! Izraels. Izraela nav perfekta, bet tā ir demokrātija, un varbūt, ka viņi ir šai, šīs operācijas gaitā pie, pieļāvuši lielas kļūdas, un, bet viņi veiks izmeklēšanu, un tur būs arī nu, īrijas un kanādas eksperti. Komandieri bija šokēti, cik ļoti IHH um, pārstāvi, cik ļoti brutāli tie uzbruka Izraels karēviem. Un kāpēc šī provokatīvā misija vispār notika, kāpēc sievietes un bērni tika uz, kāpēc viņiem tika eh, ļauts ierasties potenciālā konflikta zonā? Uh, Un Un es uzskatu, ka blokāda ir, ir, ir leģitīma un, tā, un to vajadzētu arī paturēt prātā. Paldies, Marinēs Kūkungs. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība nepārtraukti sniedz humāno palīdzību visā konflikta zonai. Humānā palīdzības eh, ir jāturpina sniegt Gazai, un tas nedrīkst eh, atsaukties uz civiliedzīvotājiem reģionā, taču tajā pašā laikā mums ir pilnīgi uh, droši, pilnīgi skaidri jāsaka tad, kad šīs humanās aktivitātes tiek diskreditētas, lai slēptā veidā atbalstītu terorists. Izraela ir Eiropas Savienības svarīgs partners vairākās jomās, un mums ir jāizmanto šīs partnerattiecības, lai atrastu konstruktīvus veidus, balstoties uz kuriem Eiropas Savienība varētu eh, sniegt pozitīvu savu devumu reģionā. Mums nevajadzētu eh, šobrīd ne eh, nosodīt, ne apsūdzēt, pirms neesam atraduši ris risinājumu. Kā humanās, humanitārs Eh, partijas aktīvistes aizstāvu cilvēktiesības visās pasaules daļās un nosodu vardarbību, tā skaitā Hamas. Tas, kas notiek ar flotili, bija vēl viens piemērs neproporcionālam spēkam un vardarbībai, ko Izraēlas valdība regulāri izmanto pret Palestīnas tautu ar starptautiskās kopienas atbalstu, ka vairākas reizes jāpaskatās ir uz otru pusi. Aštonas kundze, es lūdzu jūs rīkoties drošsirdīgi, lai atceltu blokādi, lai iz izveidu a, to deokupācijas e, plānu, kas būtu e, pakāpenisks, lai palīdzētu nojaukt šo e, kaunpilno sienu, kas ir uzbūvēta. Esiet drošsirdīgi, Aštonas kundze. Nosauciet, nosaucot lietas vārdā Eiropā un tās pārstāvi gūs cieņu no starptautiskās sabiedrības. Paldies. Uh, η κυρία Όκεν για ένα λεπτό. Auken skundze, viena minūte. Europa er Israels venner. Det har vi altid været. Eiropa ir Izraels draugi. Mēs esam bijuši draugi jau sen, bet mēs neesam uzvedušies kā labi draugi. Mēs esam ļāvuši Izraēlai darīt, ko tā vēlas un eh, sagrābt pašai savu reputāciju un drošību un mierīgo līdzās pastāvēšanu ar saviem kaimiņiem. Šoreiz parlaments diezgan lielā vienprātībā ir rīkojies ar eh, skaidru rezolūciju, un es gribētu teikt Eštāns kundzei, ka jums ir eh, iespējas un līdzekļi kaut ko darīt lietas labā tā, lai Izrēlai var palīdzēt. Uh, jo ja lietas turpināsies eh, tādā pašā garā, tad eh, beigas pienāks ne tikai Palestīnai, bet arī Izrēlai. Līdz ar to mums ir eh, jānostājas aiz šiem neskaidriem paziņojumiem, kur mēs tikai kratam ar pirks, bet ko nedaram. Mūsu rīcībā ir līdzekļi, un es ceru, ka jūs tos izmantosiet. Paldies! Paldies! Ir eh, nožēls vērts, ka ir, mm, ka ir noticis eh, šāds uzbrukums pie gazas sektorā, un, vēl, un tāpēc mums vēl intensīvāk ir jārisina šīs problēmas. Un pēkšņi Turcijas eh, valdība ir, aiši, ir iesaistīta, un tas ir pārsteidzoši, lai gan mm, gadu gaitā tā tas nav bijis. Un te ir eh, dar, vairākas lietas jāprasa. Pirmkārt, ir jāatrod risinājums, tūlīt pat jāceļ blokāde, un Izrēlē ir jāpiekrīt starptautiskai sabiedrībai, un eh, vajadzētu arī no, starptautiskos novērotājs gazas sektorā ieviest. Eiropas Savienībai ir jāizrāda drošsirdīga nostāja. Apelēt ir labi, bet ja netiek izdarīts konkrēts prasības, tad tas neko nedod. Paldies. E un tagad Durants kundze un Deberakas kundze. Es atvainojos pārējiem, kas netiks pie vārda. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Aštons kundz, es gribētu pievienot pēdējo elementu. Eiropas eh, iedzīvotāji miljoni un ārpus Eiropas iedzīvotāji gaida no mums Eiropas parlamentu un no jums reakcija, kas ir proporcionāla viņu sašutumam. Simtiem tūkstošu eh, eiropiešu gaida citu eh, risinājumu nekā deklarācijas nevar pieņemt vairāk ne nesodāmību, ne starptautisko eh, noteikumu un likumu pārkāpšanu. Šeit nav runa par Hamas aktīvistiem. Tie, tie ir jaunieši, jaunas sievietes, kas ir šeit, kas atbalsta mieru. Un arī viņam un mūsu institūtī cieņai jāpiemēro mūsu rītdienas nobalsotā rezolūcija. Ir jācīnās pret radikalizāciju miljoniem iedzīvotāju kuri visbeidzot domās, ka tikai radikalizācija varētu būt risinājums, kas nebūtu nav tas gadījums. Es gribētu, Aštons kundze, lai jūs apzināties, ka notikušais šoreiz ir, eh, un rezolūcija ir jāpārveido eh, re, reālos darbos. Paldies. Un visbeidzot, De Vērāks kundze uz vienu minūti. brutal du Mavi Marmara par l'armée israélienne Izraēlas uh, armijas brutālais uzbrukums Marmara flotile izraisa sašutumu, nosodījumu. Uzbrukums starptautiskos ūdeņos ir starptautisko uh, tiesību pārkāpums. Izraels valdība soda paši savus iedzīvotājus, jo ar ekstrēmista sāsināšanos mēs redzamies, ka eh, tā attālinās no drošības mērķa reģionā. Izraels valdībai ir jāatsakās no spēka politikas, un es gribētu norādīt to, ka spēcīgā mediatizācija Marmaras flotilei no Turcijas puses met šaubu ēnu uz šīs operācijas ekskluzīvi humanitārajiem mērķiem, un ir jāveic izmeklēšana, lai mēs visu redzētu pareizā gaismā, un arī to, kā tiks sagatavota šī ekspedīcija. Es vēlos, lai Izraels valdība pieņemtu, ka šī izmeklēšana e, ietver eh, starptautisko izmeklētāju Eh, starptautisko izmeklētāju pārstāvis, lai reģionā valdītu taisnīgums. Paldies, augstās pārstāvis kundze, jums tagad ir noslēguma vārdiem. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, skaidrs ir tas, tad, kad es klausījos šīs debates, ir cik nopietnas ir prasības pēc ticamas izmeklēšanas. Visiem nepieciešama informācija un ir cilvēki, kam ir dažādi viedokļi, bet man ir skaidrs, ka Deviņi cilvēki ir nogalināti un tuvinieki sēro. Un neskatoties uz notikušā apstākļiem, ir ārkārtīgi svarīgi veikt nepieciešamo izmeklēšanu, tādu izmeklēšanu, kam mēs varam ticēt. Un es arī redzu, ka šādi priekšlikumi tiek izteikti. Otra lieta, kas man ir skaidra, ir tas, ka deputāti vēlas lai mēs uzturam kontaktu ar visiem galvenajiem partneriem, izlemjot, ko mēs darīsim nākotnē. Jā, es esmu kontaktējusies ar Turciju un arī jau no pirmās dienas ar Izrēlu, pat vēl vakar runāju ar viņu ārlietu ministru, es arī šodien runāju ar Abasu kungu, esmu arī saistījusies ar Ēģiptes ārlietu ministru. Piektdien viņš ieradīsies Briselē pie manis. Arī ar Klintons kundzi mēs esam šo lietu apsprieduši. Protams, ka būs arī kvarteta sēda, kur uh, piedalīsies Tonija Blērkungs. Uh, eh, ar kuru mums ir pastāvīgs kontakts. Mēs, protams, arī runājām par to eh, mūsu senāts sēdē ar Krieviju un, protams, arī ar visām 27 dalību valstīm. Un to mēs darījām ārkārtīgi garā sēdē ārlietu padomē pirmdien. Tātad mēs visi esam iesaistīti šajā ārkārtīgi svarīgajā dialogā par to, kā mēs rīkosimies nākotnē. Un trešais jautājums ir saistīts ar šīs lietas politisko aspektu un ar tām ambīcijām, kādas mums ir. Es vēlos, lai ir droša Izraela, kas dzīvo mierā, un es esmu visu laiku aicinājusi atbrīvot karavīru Šalidu. Es esmu tikusies arī ar viņa tēvu pirms neilgu laiku šeit Strasbūrā, bet ārkārtīgi, bet ir pilnīgi skaidrs arī ir tas, ka pēc gazas apmeklējuma es redzu, ka uh, drošība reģionā būs atkarīga no tā, vai gazas iedzīvotāji var vest mierīgu dzīvi, vai viņi var izlaist saknes, vai viņi var atbalstīt paši sevi gan ekonomiski, gan iegūt izglītību, un vai viņiem vispār ir iespēja strādāt un ceļot, kā parasti cilvēki to arī dara. 80% no gazas iedzīvotājiem ir atkarīgi no pārtiks piegādēm no starptautiskām iestādēm, galvenokārt no Eiropas Savienības. Liela daļa jauniešu neapmeklē skoļu, liela daļa cilvēku nestrādā. Es runāju ar civilās sabiedrības pārstāvjiem, kad es biju tur ar cilvēktiesību organizācijām, dažādām citām organizācijām, un viņi stāstīja man par to, kādas ir viņu vajadzības. Un es esmu pārliecināta, ka Izraels un reģiona drošība ir atkarīga no tā, ko mēs izdarīsim pašlaik, lai virzītos uz priekšu. Tāpēc es pievērsīšu uzmanību un es ceru, ka jūs man piekritīsiet tam, ko mēs patiešām varam izdarīt, jo mēs varam runāt, bet galvenais ir tas, ko mēs darīsim. Par to mēs runāsim kvarteta sēdē, lai mēģinātu mainīt to atļauto preču sarakstu, kas pašlaik ir 112 preces. Un, uh, lai vienkārši sagatavotu tādu sarakstu, kur ir iekļautas aizliegtās preces. Un būtu ārkārtīgi svarīgi uh, runājot par lielo uh, daudzumu preču, kuras netiek ielaistas uh, Gazā, piemēram, uh, makaroni, žāvēta augļi un tā tālāk. Mēs varam būtiski mainīt Gazas iedzīvotāju dzīvi, mainot šo te sarakstu. Mēs, protams, arī skatīsimies uz dažādiem robežu kontrolas punktiem. Mēs esam skatījušies attiecīgās kartes. Jā, mēs atbalstam Rafas pārējais punktu Mēs esam runājuši ar cilvēkiem, kas bija atbildīgi par šo misiju. Ja, piemēram, skatāmies Karam Šalom vai uz Ganī, tur arī ir iespējas kaut ko uzlabot. Piemēram, jūs zinat, ka Kanī ir vispiemērotākā preču pārvadāšanai, otra savukārt arī varētu tikt atvērta. Tātad deputāti mēs strādājam pie tā, lai mēs dotu iespēju Eiropas Savienībai nodrošināt, ka robežu kontrols punkti tiek atvērti, protams, nodrošinot arī Izraels drošību, bet arī sniedzot preces un iespēju gazas iedzīvotājiem dzīvot normāli. Nobeigumā es gribēju teikt, ka tas viss notiek uz to sarunu fonu, kurus vada senators Mičels, un es gribētu aicināt visus, kas tur ir iesaistījušies, uh, turpināt šīs sarunas, lai būtu oficiāls, lai tik notiktu oficiāls sarunu rauns. Un mēs strādāsim arī pie detaļām, kuras ir jārisina. Un es domāju, ka šeit nav runa tikai par Izrēlu un Palestīnu. Uh, bet man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi jau tagad doties uz priekšu, tieši tad, kad visas pasaules uzmanība ir pievērsta šīm problēmām. Varbūt mēs varētu kādē, kādā veidā risināt šīs problēmas, un es ceru, ka es darīšu visu to, ko deputāti cer, lai parastie cilvēki varētu ilgstoši dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi grib, lai bērniem būtu laba dzīve un lai viņiem būtu pieeja visiem uh, visām nepieciešamajām uh, dzīves pamatvaidzībām. Paldies! Kungi ir saņemti septiņi rezolūcijas priekšlikumi, debats ir slēgtas un balsojums notiks rīt pulksten 12. And... Augstās pārstāvs kundze, jūs būsit ar mums līdz pulksten septiņiem vakarā, ja ir nepieciešams dažas minūtes tagad šobrīd. Pauzē ne, nav nepieciešams, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie nākamā punkta un prezidentūru pārņems Martīnes Martīnes kungs.